nāves sodu Taivānā. Vēlētos jautāt, ko jūs konkrēti vēlētos darīt, lai uzlabotu situāciju Taivānā, lai tā atteiktos no nāves soda piespriešanas un, protams, izpildes? Vai tiešām kaut kas reāli tiek darīts, vai tā ir tikai tukša runāšana? Un kādā veidā IAS domā par nāves sodu izpildēm runāt ar Taivānas varas iestādēm. Lūdzu! Paldies, prieksēdētājs kundze! Godātie Eiropas parlamenta deputāti! Kā zināms, Eiropas Savienība saglabā principiālu nostāju strikt iestājoties pret nāves sodu. 21. decembrī sešiem Taivānas iedzīvotājiem tika izpildīts nāves sots un Ketrīna Aštona, kas ir Eiropas Savienības ārlietu dienesta vadītāja, strikti nosodīja izpildītos nāves sodus un lūdz Taivānu noteikt moratoriju nāves sodu izpildēji. Jau iepriekš augstā pārstāve ir nosodījusi nāves sodu Taivānā, tos nāves sodus, kuri tika izpildīti 10. un 11. gados. Eiropas parlamenta deputāti, tajā skaitā arī jūs, prieksēdētājs kundze, esat izteikusi jūsu bāžas par šiem nāvis sodiem, un arī vairākas dalību valsts ir nosodījušas Taivānā izpildītos nāvis sodus. Uh, Būs tikai godīgi apgalvot, ka decembrī izpildītiem nāves sodi atkal ir iepūtuši dzīvību jau mazliet pieklusušajās sarunās par to, ka nevajadzētu izpildīt nāves sodus Taivānā, jo Taivāna mutiski ir apņēmusies neizpildīt nāves sodus un noteikt moratoriju nāves sodiem. Nevalstiskās organizācijas, kuras ir vērsušās pie Taivānas varas iestādēm, lai izstrādātu metodas un princips atteikties no nāves soda. Bet uh, Taivānas varas iestādes ir kritizētas ne tikai tāpēc, ka tās ir apņēmušās neizpildīt nāves sodu un tomēr to izpilda, un tomēr šobrīd izskatās, ka Taivānas apņemšanās neizpildīt nāves sodus ir nolikt tālā plauktā. Šobrīd izskatās, ka Taivānas vēlme atteikties no nāves soda netiks izpildīta. Tomēr vajadzētu uzteikt eh, Taivānas amatpersonu sasniegto samazināt nāves sodu spriedumu skaitu, jo ir bijuši tādi gadījumi, tādi noziegumi, kad nāves soda piešķiršana bija gandrīz automātiska. Un uh, šobrīd eh, ir pieņemts lēmums, ka visi nāves sodi tiek piešķirti Taivānas augstākajā tiesā un jābūt iesaistītām abām pusēm. Iepriekš nāves soda piešķiršana Taivānas augšējā, augstākajā tiesā notika tikai balstoties uz dokumentāliem pierādījumiem bez pušu iesaistīšanās. Ņemot vērā augsto nāves sodu piešķiršanas procentu, 16. 11. gadā un e, ņemot vērā arī nāvisodu izpildes skaitu kopš desmitā gada nāvisoda ir izpildīta 15 cilvēkiem, mēs droši varam apgalvot, ka Taivānas varas iestādes nedara visu, lai samazinātu nāvisodu spriedums un izpildes. Mums ir jāveicina nekavējoša moratorija uzlikšana jau šobrīd piespriestajiem nāves sodiem. Jautājums par to, kad Eiropas Savienības ārlietu dienests konkrēti runās ar Taivānas varas iestādēm par šiem gadījumiem. Mēs vēlamies iesaistīt arī parlamentu rīcībā pret Taivānas varas iestādēm. Šobrīd eh, pat plašsaziņas līdzekļos Taivānā ir parādījusies informācija, ka moratorijas varētu tikt uzlikts. Gan Kazaks, Kazaks kungs, gan Kazaka kungs, gan es devāmies eh, braucienā uz Taivānu novembra vidū, un eh, mēs runājām ar Taivānas varas iestādēm par moratoriju nāves sodam. Ņemot vērā augstās pārstāvis teikto, Frederiks Laplanš kungs, kas ir Eiropas Savienības pārstāvis Taivānā, sazinājās ar Taivānas varas iestādēm un formāli nosodīja nāves sodu izpildi un pieprasīto atcelšanu, uzsvarot, ka Eiropas Savienība uzskata nāves sodu par nepieņemamu, un Taivānas varas iestādes jau desmitajā gadā un jau agrāk bija apņēmušās atteikties no nāves soda. Kopš 2010. gada Eiropas Savienība ir izmantojusi arī citus instrumentus, lai mēģinātu piedabūt Taivānas varas iestādes atteikties no nāves soda izpildes. Šā gada 3. janvārī Eiropas Savienības ekonomiskais aptašais Taivānā runāja ar plašsaziņas līdzekļiem par nāves sodu izpildu un nāves sodu kā institūciju kā tādu. Eiropas Savienības nosodījums tika uzskatīts par iesaistīšanos Taivānas iekšējās lietās, un Eiropas Savienība vēlas iestāties par visu to valstu, kurās tiek īstenots nāvesots iedzīvotāju labklājību. Eiropas Savienības tirzniecības eh, organizācija Taivānā ir nopublicējusi nosodījumu savā mājaslapā, atsaucoties arī uz Taivānas iedzīvotāju nosodošo attieksmi pret nāves sodu. Vēl bez tam mēs vēlamies, eh, ir izveidota ciešāka sadarbība starp Eiropas Savienību, tās dalību valstīm un Taivānas varas iestādēm. Piemēram, 12. gadā tika organizēti divi semināri, kurā piedalījās juristi, prokurori, tiesību sargājošo iestāžu aktīvisti no Eiropas Savienības un Taivānas, un aizsākto darbu mēs turpināsim arī 13. gadā. Vēl bez tam mēs uzskatām, ka turpināt darbību nāves soda at, um, noves, nāves soda, no, nāves soda nosodīšanā turpināsies arī 13. gadā. Taivāna ir apņēmusies atteikties no nāves soda, bet priekšsēdētājs Kulds, paldies par šo lasījumu. Paldies, Kanagem kungs, saka priekšsēdētāji. Šobrīd Man nav jautājums, bet Tanok kungam ir. Paldies, prieksēdētājs kundze. Es e, vēlētos pateikt, ka es esmu Eiropas parlamenta un Taivānas sadraudzības grupas e, prieksēdētāja vietnieks, un e, es neesmu, teiksim, apkopojis mūsu delegācijas viedokli par to, kādā veidā mēs nāvis sodu nosodām. Un tomēr es vēlētos pateikt, ka ka cilvēki, kuri ir paveikuši šausminošas noziegums, e, runiet par tā saucamo orgānu savākšanu un Ķīnā, Ķīnā, e, Ķīnā, piemēram, minoritātēs, minoritāšu grupās tiek it kā piemēroti nāves sodi, lai iegūtu uh, cilvēku orgānus pārstādīšanai. Bet uh, pēc tam, kad uh, kādam ir izpildīts nāves sots un savākt orgānu transplantācijai, tam ir jābūt cilvēku vai viņa tuvinieku piekrišanai. Japāna, Indija, ASV. Šīs valsts mēs uzskatām par demokrātiskām, un tās ir Eiropas Savienības cieši sadarbības partneri. Šajās valstīs joprojām ir spēkā nāves sots, un vairākos Amerikas štatos nāves sots tiek izpildīts. Līdz ar to šis jautājums ar Taivānu, kas tomēr ir demokrātija, kurā ir neatkarīga tiesu sistēma un uh, tiesību sargājošās iestādes strādā ļoti profesionāli. Līdz ar to, ja viņi vēlas pieņemt likumu par nāves sodu atcelšanu, tad tas ir viņu kompetencē. Politiski Taivānā tas nav bijis iespējams līdz šim, jo jāsaka, ka nāves sots joprojām Taivānas iedzīvotāju vidū gūst atbalstu par ļoti smagiem noziegumiem un ļoti smagām slepkavībām. Prieksēdētāji, paldies! Tā, tas ir jūsu teiktais, tā ir jūsu grupas nostāja par nāves sodu. Paldies! Šobrīd ir jautājumu un atbilžu brīdis. Mēs nedi nediskutēsim par šiem jautājumiem, bet es vēlētos eh, pateikties, ka dalību valsts tomēr izdara spiedienu uz Taivānu, lai Taivāna pieslietos tām valstīm, kuras ir apteikušās no nāves soda. Jo es uzskatu, ka ne tikai no pragmatiskā viedokļa raugoties, nāves soda atcelšana tomēr ir atbalstāma. Paldies! Kad dosimies uz Ženēvu, Mēs arī strādāsim pie atvainojos Ņujorku dosimies. Tad eh, mēs gatavojot delegāciju kopā ar AFET komiteju, delegāciju, kas dosies uz Ņujorku, mums vajadzētu atcerēties arī šo Taivans jautājumu. Iespējams, ka vairākums valsts tomēr atbalstīs nāves soda atcelšanas prasību. update on an urgent situation and uh, Mēs bieži vien daudz ieplānojam mūsu darba kārtībā, bet laika mums tam bieži vien pat nepietiek. Mēs esam mēģinājuši šobrīd strādāt tādajādi, ka mēs uzklausam ārlietu dienestu, Mēs uzklausām ārlietu dienas ziņojumu par situāciju valstī. Katāra spēlē būtisku lomu visā ārābu pasaulē un arī globālā skatījumā. Katara ir ļoti būtisks centrs. Kopš ir sākus darboties Alhazīra, mēs daudz vairāk zinām un gūstam ieskatu tajās debatēs, kas eh, notiek arābu pasaulē. Agrāk eh, praktiski tikai BBC bija tas, kurš atspoguļoja situāciju šajās valstīs, bet eh, šobrīd Alhasira jau sniedz mums ieskatu šajos notikumos. So Qatar, the government itself says that Arī Katāras valdība pat apgalvo, ka progresīva notikuma attīstība ir uzteicama, jo mēs vēlamies redzēt brīvas plašsaziņas līdzekļus. Tas nozīmē, ka būs lielāka plašsaziņas līdzekļu konkurence, un arī Alhasira var būt mūsu televizoros. Ir izveidots arī Doha centrs mēdī brīvībai. Un e, mēs vēlētos arī izteikt ļoti lielo interesi no mūsu puses, lai būtu pieejama tiešām plašsaziņas līdzekļu brīvība. Arī pašā valstī ir ārkārtīgi liela interese par notikumu attīstību, un īpaši interese ir arī par Muhamedu Ipl al-Džāmī, Viņam ir piespriests cietumsots un tiek uzskatīts, ka tiesvedība bija negodīga. Viņa nozieg, tas tiek, viņam piespriestais sots tiek uzskatīts par pārkāpumu vārda brīvībai. Katarā šobrīd tiek strādāts pie jauna plasaziņas līdzekļu likuma, un redzēsim, ko tas uzlabos plasaziņas līdzekļu darbībā. Arī citu valstu likumos mēs redzam tikpat neskaidrs formulējums. Piemēram, ja plašsaziņas līdzeklī kāds kritizē valdību, tad pret personu vai pret juridisku personu var izvērst sankcijas. Bet ja kāds valdību kritizē adekvāti, tad nākamais ir jautājums par migrantu strādājošo situāciju. Šobrīd 80% no strādājošajiem Katarā ir ārzemnieki, kas eh, ir ļoti neaizsargāta grupa. Ir eh, sava veida specifiski nodarbinātības noteikumi, un eh, strādājošajiem ir ārkārtīgi grūti uh, gan palikt Katarā, gan arī cīnīties par savām, iestāties par savām tiesībām. Katarā tā ir rutīnas praksa, ka tiek konfiscētas pases. Divdesmit otrajā gadā Katarā ir paredzēta, kur paredzēts futbola pasaules čempionāts. Un eh, šobrīd celtniecības darbi norit ļoti, ļoti aktīvi. Es vēlētos katrai novērt, novēlēt veiksmi futbola čempionāta organizēšanā, un tomēr ir jādomā arī par celtniecībā strādājošo apstākļiem. Līdz ar to cilvēktiesības eh, Katārā ir mūsu uzmanības centrā. Afet komitejas deputāti uz situāciju raugās no mazliet cita rakursa. Ja mēs raugamies uz mūsu ārlietu attiecībām ar šā reģiona valstīm, tad ir jāuzteic arī Katars darītais, jo Katara ļoti aktīvi darbojās šajā reģionā. Un tagad Aleksandrīdas kungs no ārējās darbības dienesta. Lūdzu. You... Tā tad es atbildu tikai par cilvēktiesību. Thank you. Thank you Paldies, priekšsēdus kundze. Ja atļausiet, es došu arī vārdu savam kolēģim no geogrāfiskās nodaļas, kas runās par poeti jautājumu. Es runāšu par mediju likumu un migrantu strādniekiem. Vispirms gribu pateikties par to, ka jūs katrs jautājumu iekļaujat darba kārtībā un priecājamies, ka mēs kā ārējās darbības dienests varam šeit paust savu viedokli par cilvēktiesību situāciju valstī. Vispirms valsts sacīt, ka kaut arī ir uh, pilsonisko un politisko tiesību ierobežojumi, mēs uzskatām, ka Katāra ir spērus pozitīvs sojas uh, cilvēktiesību īstenošanā. Atgādināšu godātiem deputātiem, ka Katāra ir pieņēmusi jaunu konstitūciju, kas ir stājusies spēkā. Tā paredz plašākas cilvēktiesības. Ir stājusies spēkā 2005. gadā. Es arī uzskatu par pozitīvu soli to, ka uh, valsts uh, cilvēktiesību komiteja darbojas valstī kā sarksuns. Uh, eh, komitejas gada ziņojumi var būt kritiski, tajos ir minēti fakti, un tie var uzlabot situāciju, kas attiec uz mēdīju likumu. Neskatoties uz daudziem paziņojumiem, astotais likums no 1000. 1979 ir valdības apstiprināts, bet vēl nav stājis spē, spēkā. Mūsu informācija tāda, ka kultūras, eh, mākslas un mantojuma ministrs sacīts, ka tas drīz tiks stāstoties spēkā. Tas skār visas mēdīja aktivitātes, ieskaitot eh, iespiedu mēdījus, eh, apraidi. Ministra prāt, žurnālistus nevarēs vairs ieslodzīt eh, saskaņā šo likumu, un ministriem būs eh, kompetence eh, lemt par žurnālistu tiesāšanas jautājumiem. Pārējais tiks regulēts mediju likumā. Mūsu delegācija, cik tālu mums ir bijis iegūt informāciju par likumu, žurnālisti nedrīkstēs kritizēt Katārai draudzīgās valsts. Taču, kā jūs sacījāt, priekšsēdus kundze, netiek precizēt, kuras ir šīs valsts. Un arī uh, karaliskās ģimenes locekļus nedrīkstēs kritizēt. Un arī šeit nav precizēts uh, tieši, kas ir šīs personas. Mums nav informācijas, ka, mums ir informācijas, ka uh, padomdevēja padomšūras ir um, aicinājis visas mēdīju pārstāvis Katārā komentēt šo eh, iero, uh, eh, likuma projektu un sagatavot ierosinājums. Ir izskanējis, ka varbūt ir nepieciešams atsevišķs likums internetam un sociālajiem tīkliem. Uh, un tādēļ ir izskanējis aicinājums padomdevēju padomēji atbalstīt žurnālistu prasību um, neieviest šos ierobežojumus attiecībā uz žurnālistu darbu. 2012. gada augustā Katāras eh, kabinets eh, pieņēma šo likumprojektu, apstiprināja pēc eh, šūras padomdevēja uzklausīšanas. Lūk, aktuālākā informācija, kas attiec uz migrantu strādniekiem. Priekšsēdus kundze, jūs arī uzsverāt, ka tā ir viena no es prioritātēm. Migrantu strādnieki ir 80% no Katāras iedzīvotājiem. Uh, ir vairāk nekā skaidrs, ka visas privilēģijas attiec tikai uz Katāras pilsoņiem. Migrantu pilsoņiem nav tās pašas tiesības kā Katāras pilsoņiem. Ārvalstu strādnieki ir pilnībā atkarīgi no saviem darba devējiem eh, attiecībā uz uzturēšanās atļaujām. Un likumi, kas viņus aizsargāt, nav pilnībā apstiprināti Eh, tā tad eh, arī pirms šie ārvalsts strādnieki atstāja valsts, viņiem vajadzīgs darbdevēja apstiprinājums. Taču pozitīvs solis ir tas, ka 2009. gada februārī jauns sponsorēšanas likums tā ir spēkā, kas aizliedz pases uh, un celēšanas dokumentus ieturēt darba devējiem, taču īpašos apstākļos arī ļauj atstāt valsti bez atļaujas, ja ir tiesas spriedums turpinās diskusijas par to, ka sponsorēšanas sistēma jāpadara elastīgāk, taču diez vai tā tiks pilnībā likvidēti. Tuvākā nākotnē Eiropas saimnība, gribu atzīmēt, ir ļoti aktīva un cieši strādā ar Katāras varas iestādēm darbā, lai <clears throat> uzlabotu diendienā sponsorēšanas sistēmu. 29. gada februārī eh, Celtiesība padomu publicēja brošūru ar vadlinijām eh, migrantu darbiniekiem un, eh, cik mēs zinām, eh, šīs brošurīņas drīkst atļāvi izdalīt darba ministram. Un arī darb, strādniekiem ir tiesības streikot, taču šo, šīs, šo tiesību īstenošana ir ierobežota. Vietējie strādnieki ir atsevišķa grupa, jo uz viņiem neatiecas um, darba likumus, un tādēļ viņi nav aizsargāti. Nereti viņiem nāk strādāt neierobežot darba laiku, un viņi cieš no fiziskas un psiholoģiskas vardarbības. Tādēļ ir e, dažādi valsts, ārvalstu vēstniecības iz, izveidojušas pastversmes. Iekšliet ministrija ir saņemusi 600-700 sūdzības apmēram katru gadu e, saskaņā ar aplēsēm. Lielākā daļa Eh, pārkāpumu, eh, ir tāds, kas liek domāt, ka jāmaina sponsorēšanas sistēma. Un Eiropas Savienībā mums ir divādi pieeja migrantu strādnieku institūtam. Mūsu pirmā prioritāte ir uzlabot ES eh, pilsoņu situāciju, kas strādā valstī, taču, kas attiec uz pārojus pārējo trešo valstu pilsoņiem, kas ir no nabadzīgām valstīm un strādā Katārā, mēs uh, noturam regulāras periodos sanāksmes ar šo valstu vēstniecībām un cenšamies plānot uh, kā strādāt ar Katāras varas iestādēm, lai sistēmu uzlabotu. Paldies, priekšsēdus kundze, un ar jūs atļauju es došu vārdu Šapā kungam, eh, kas mums pastāstīs par poeta situāciju. Paldies, priekšsēd. Es uh, komentēšu par Alaģģāmī kungu uh, dzinieku, kas 2009. novembrī tika noticis tiesāts un par ko rakstīja presē. Un tas ir diezgan neparasti Katārā, jāsaka, ka cilvēks saņem mūža ieslodzījumu par to, e, ka viņš ir aicinājis režīmu gāzt. Lūk, tāda bija vismaz viņam izvirzītā apsūdzība. Dzēnieks tika apcietināts 2011. gada novembrī. Uh, turēts ieslodzījumā, un pirmajā instancē bija spriedums, un mēs paudām savu, um, savus bažas. Mums delegācija Katārā nav, mūsu delegācija, kas atbild pa Katāri, uh, bazēta Riedā, delegācija ir iesniegusi apelāciju pret spriedumu, un dzinieka uh, advokāti ir norādījuši uz vairākām procedūras pārkāpumiem. Mēs cerējām, ka apelācijas tiesa spriedumu izmainīs. Man arī jāuzsver, ka saskaņā ar iepriekš sacīto šis ir netipisks spriedums. Um, nav spriedums vēl pastāv, bet kopš 2003. gada tas nav izpildīts. Delegācijas informācija liecina, ka ir apmēram 20 cilvēki, kuriem ir piespriests nosots. Uh, Tā <clears throat> skaitā 17 cilvēki, kas piedalījās e, neizdevušās e, valsts apvērsumā 1996. gadu, taču nāsots, kā sacīja, nav izpildīts, kurš 23. gadu pabeigšu runu ar to, ka mēs izmantojam katru iespēju e, dialogam ar Katāras varas iestādēm par migrantu strādnieku, mediju, likumu jautājumiem, kā arī pārējo, ko mans kolēģis Antonis pieminēja, augsta līmeņa sanāksmēs, ko mēs noturam ar uh, eh, uh, eh, līdz sadarbības padomus valstīm un pavasarī uh, ceram ar Katāras varas iestādēm šīs jautājums atkal pārnāt augstā līmenī. Uh, un 24. un 25. aprīlī Briselē notiks ar līdz sadarbības padomus uh, Eh, pārstāvjiem augsts līmeņa sanāksmi Briselē, un uz to mēs liekam liels cerības. Paldies! Paldies, Benoša Paskungs! Atvainojiet, ka nestādīju jūs priekšā eh, pirms jūsu uzstāšanās eh, vai ir jautājumi. Tā bija diezgan informatīva runa. Man arī nav vairāk jautājumu. Atgādināšu jūs, ka raugoties uz dažādām situācijām dažās valstīs, bieži Arābijas puselā migrantu strādnieku situācija nonāk mūsu uzmanības lokā, īpaši arī tādu strādnieku, kas strādā ģimenēs, kā maikalpotāji. Mums ir AFET komitejas ziņojums par migrantu strādnieku eh, darba apstākļiem Mūsu darba kārtība ir visai blīva, bet arī mums šeit cilvēktiesība apakškomitejā droši vien vajadzētu labāk plānot savu darbu ne tikai ar atsevišķām valstīm, bet uh, ar reģioniem kopumā un jāraugs, kā mēs varam situāciju uzlabot. Jo dažos gadījumos arī valstīs kā manijā Vācijā ir tā, ka Eh, šie darba apstākļi ir tā līdzinās verdzībai, un tas ir ļoti nopietns cilvēktiesību pārkāpums, ka cilvēkiem ir jācieš šāda apstākļa. Tā kā vēlreiz pateicos jums. Un tagad nākamais jautājums būs viedokļu apmaiņa ar Tojermanu kungu, Kohom vadītāju par ES nākamām prioritātēm cilvēktiesību uh, padomas sanāksmē, un tagad aicināšu to Jermanu kungu eh, šeit uz priekšu. Hallo, ist der Timer. Jetzt haben Sie nichts zum Trinken. Geht es? Yeah. So, um, thank you for Nu, tā tad paldies, ka ieradāties uz uh, mūsu komitejas sēdi. Mēs uh, ļoti bieži veicam viedokļu apmaiņu par to, kā mēs varētu uzlabot mūsu darbu vai intensificēt uh, mūsu sadarbību ar ANO cilvēktiesību jautājumā. Jūs zināt, ka mēs uh, izmantojam to, ka ANO augstais pārstāvs. Uh, strādā šeit Bras Briselē, un mēs uh, ielūdzam speciālos referents, piemēram, Irānas uh, pārtiks jautājumos. Un katreiz mēs uh, ko mācamies arī starptautiskā līmenī, kā cilvēktiesību jautājumi var tikt attīstīti tālāk. Un tāpat es arī uh, manā uzstāšanās uh, reizē ievadvārdos uh, vakar uzstāšanās uzsvēra to, ka Navi Pilai augstā pārstāve tie, kas bieži ar mums un ir uzsvērus, ka ES un arī parlaments pārklāja ļoti dažādus uh, jautājumus un sadarbojas arī cilvēktiesību padomu uh, Ženēvā. Pēdējais, kad uh, uzklausīju viņu, man likās, ka ES klātbūtne un arī darbība kopumā ir ļoti pozitīvi vērtēti, jo mūsu reģions ir viens no tiem, kas attīsta jautājums. Un mums ir ļoti tāda būtiska darba kārtība cilvēktiesību jautājumos. Ne tikai mūsu komitejā, bet arī visādi citādi mēs redzam to, ka mēs varētu sasniegt pat vairāk Mums jābūt arī kritiskiem attiecībā uz cilvēktiesību situāciju mūsu mājās, bet ja uzklausot diskusijas Ženēvā un citās vietās, tiek uzdots jautājums, ko jūs darat, lai apkarotu uh, rasismu, uh, neofašismu, uh, naida motivētus uh, noziegums un citus. Uh. Es un arī, teiksim, jūsu līmenī koordinējot. Uh, darbu dalību valstīs un parlamentā, mēs pat varētu nu, tā spēcīgāk darboties starptautiskā līmenī. Nu, tie bija tādi principāli ievadvārdi, jo cilvēktiesību padomas um, darbs ir ļoti specifisks. Mēs esam ļoti priecīgi par to, kas tirdies, un uzklausīsim jūsu stāstiem pa 22. tikšanās reizi. Kas būs darba kārtībā? Kādas būs prioritātes pavasara sēdē? Un es domāju, ka jūs vakar atgriezāties no Ženēvas, jūs diskutējāt šos jautājumus. Un mēs plānojam nosūtīt delegāciju uz Ženēvu no 27. februāra līdz 1. martam. Mēs kā katru gadu gatavojam rezolūciju šajā jautājumā 80% atskatās uz iepriekšējiem gadiem, bet arī mēs vēlētos uzklausīt jūsu viedokli un varbūt varēsim ko palīdzēt, lai rezolūciju attīstītu un turpinātu darbu. Tā tad līdztekus padomē. Situācija valstīs ir atšķirīga un tas arī uh, atspoguļo to, kas būs diskutēts mūsu nākotnes darbā. Un ir ļoti nozīmīgi tas, ko jūs pieņēmāt vakar, un arī kādas prioritātes būs. Paldies priekšstādātājs kundze un paldies komitējai par iespēju šeit izteikties, par to, ka ielūdzāt mani. Un, protams, ka mēs vēlamies diskutēt jautājumus un arī šis konkrētais jautājums par nākošo cilvēku tiesību padomus sēdi. Mēs redzam, ka šī komiteja un arī parlaments kopumā ir interesēts mūsu darbā. Arī ģenerāla asamblējas trešā kopējā sēde un arī uh, Konferences par sieviešu tiesībām notiks nu, praktiski tajā pašā laikā. Un uh, šeit arī tiek atspūgļot tie jautājumi, par kuriem Ženēvā tiks runāts. Būsim priecīgi. Uh, tikties ar jums interesanta programma, tiek gatavot dažādas uh, rezolūcijas un ziņojumu raugamies uz to, ko jūs esat pieņēmuši, un mēs mēģinam izmantot eksistējošos mehānismus vislabākā iespējamā veidā. Tas ir uh, lieliski, ka tāda iespēja ir, un mēs domājam, ka visu, uh, visu šie jautājumi un uh, vai nu par specifiskiem jautājumiem vai notikumiem mums vajadzētu pilnībā izmantot to, bet arī izmantot visas iespējas. Dažkārt tas nav ļoti vienkārši un ērti, bet, nu, cilvēktiesību jautājumos ir jāstrādā ļoti aktīvi. Padomi domās līdzīgi, būs uh, īpašie ziņotāji, eksports piedalīsies. Tā tad uh, tiks nosaukt arī īpašie ziņotāji galvenajos jautājumos. Un mēs arī varam atsaukties uz ANO dokumentiem, tad, kad uh, runājam par šiem jautājumiem. Un gribu tikai uzsvērt to, ka gribu atsaukties uz pagājušā gada pieredzi, daudz laika veltījām strateģiskajam ietvaram, cilvēktiesībām, demokrātijas attīstījām. Un ES ir apņēmusies stiprināt cilvēktiesību sistēmu, izmantot to pilnībā dot savu pienesumu, lai cilvēktiesību padomu efektīvi varētu strādāt. Tas ir darbs uh, ikdienas darbā un arī Ņujorkā tiek uzklausīti uh, dažādie viedokļi, arī integrētie viedokļi par dažādajām valstīm un šī apņemšanās, uh, kas norāda uz cilvēktiesību padomus īpašo nozīmi, ir atspogļot arī tai apstākļi, ka augstā pārstāva dosies uz Ņujorku, lai piedalītos šajos pasākumos. Mm, arī piedalīsies konferencē par sievietēm un īpašā pārstāva cilvēktiesībām. Piedalīsies augstranga sēdēs, tiksies ar ministriem dažādās sēdēs, lai attīstīt cilvēktiesību jautājumu darba kārtību. Mūsu cilvēktiesību politika kļūs efektīvāk un praksa rāda, ka dalība valstis nosūtīs uh, ministrus uz šo konferenci un citus. 2013. gads būs uh, tas, kad mēs tādu sistēmātisku un strateģisku sagatavošanos ne tikai marta uh, sesijai, bet arī ANO darbam kopumā gatavojam. Arī šī trešā tikšanās ir ļoti nozīmīga. 2012. gadā mums ir bijusi laba pieredze ar to, kā mēs gatavojamies un kā mēs varam diskutēt ar trešajām valstīm, lai veidot labākas alianses ar citām valstīm. Un es a, atsaukšos tikai uz to, ka Uh, Baltkrievijas īpašo uh, cilvēktiesību īpašais pārstāvs ir iecelts. Tāpat arī uh, ģenerāla asamblēja diskutēja nāvis soda moratorija jautājumu. Mums ir nepieciešams nu, tāds ļoti spēcīgs saiknes koalīcijas ar um, valstīm visā pasaulē. Uzsvērš to, cik ir nozīmīgs strateģiskais plānojums lai mēs sagatavoties tieši tam, ko gribam sasniegt. Un arī sēde, kurā tikāmies vakar ar ES vēstniekiem Ženēvā, varējām izstrādāt stratēģiju, lokālo ekspertīzi, politisko nostādni. Un, protams, šodien var strāti, stāstīt uh, ar ko sākam strādāt pārsvarā un kā situācija attīstīsies. Mums ir jāsadarbojas ar nozīmīgākajiem partneriem trešajās valstīs. 18. februārī ārlietu ministri arī apstiprinās uh, marta darba kārtības sēdi. Tas ir tas, par ko es gribēju īsumā pastāstīt. Un trešais. Nākošā sesija un runāšu par situāciju atsevišķās valstīs. Es nozīmīgākais punkts ir runāt par šausmīgo situāciju Sīrijā. Tas ir pamat izaicinājums. Mūsu sēdē vakar diskutējām ar speciālistiem tiks iesniegts ziņojums vēl pirms uh, sesijas, uh, kurā tiks atspogļot līdzinējā apstākļu zināšana. Un, nu, būtībā situācija ir tāda, ka uh, situācija pasliktinās, pasliktinās tādā izpratnē, ka ir vairāk noziegumu, noziegumu pret uh, cilvēkiem gan no valdības, gan arī opozīcijas puses un ir jāsaglabo uh, spiediens, lai uzlabotu situāciju. Bet, nu, protams, arī, nu, tā zināmā neapmierinātība. Nu, ko mēs varam darīt? Kāda ir, kādas ir rīcības iespējas? Protams, ka drošības padomē ir lielāka atbildība, bet cilvēktiesība padomē jāuzsver, ka mums jāturpina darbība. Darbības apjomam jātiek paplašinātam un tajā pašā laikā mēs uh, domājam, ka mēs, kā jau parasti, regulāri izvērtējam situāciju. Un tā būs arī iespēja, kad mēs ceram, ka varēsim aktīvi diskutēt šo jautājumu. Varbūt pirmo reizi cilvēktiesību padomē e, tiks diskutēts par to, ka Tagad uh, būs tāds vienots uh, vēstījums. Mēs runāsim arī par atbildību. Mēs vēlamies cieši sadarboties ar uh, ASV, Turciju un uh, Arābu valstīm, lai uh, virzītu šo jautājumu uz atrisinājumu pusi. Nākošais būtiskais uh, jautājums, kas būs uh, darba kārtības gal galā ir runāt par situāciju Janmā. Mēs eh, atzinīgi vērtējam, ka dramatiskā situācija pēdējo mēnešu laikā ir nedaudz uzlabojusies, bet mums ir eh, aizvien vēl mūsu šaubas. Piemēram, politisko ieslīdzīdo jautājumu Kašins uh, provincē un citās. Ir ļoti intensīvas uh, konsultācijas ar Birmas Mjānmas delegāciju. Mēs mēģinām pēc iespējas ciešāk sadarboties. Mēs ceram, ka būs nu, tāda ļoti cieša apņemšanās vai pat arī m, mm, sapratnes memoranda parakstīšana starp uh, valdību un arī augsto pārstāvu cilvēktiesību jautājumos par biro izveidu, lai monitorētu situāciju un nosūtītu īpašo pārstāvu. Tāpat mēs vēlamies, lai monitoringa mandāts, kas tagad ir, tiktu pagarināts. Šie ir būtiskākie jautājumi par Birmu Jānmu. Redzēsim, kāda būs attīstība. Nākošais prioritārais jautājums Korejas tautas republika, Ziemeļkoreja. Šeit ģenerālā referenta mandāts tiks pagarināts, jeb arī atjaunots. Ievērojot to, cik slikta ir situācija tur un arī, ka tā turpina pastāvēt, vajadzētu padomāt, vai nebūtu iespējams um, tādu pārbaudas mehānismu izveidot, kas uh, visu laiku sniegt ziņas par situāciju, nu, piemēram, sodu nometnēs un citās līdzīgās vietās. Ceram, ka martā būs starptautiski izmeklēšana, vismaz tā tiks atbalstīta, un neatkarīgi eksperti varētu izmeklēt situāciju eh, ar Ziemeļkorejā. Varbūt, ka būs citi jautājumi, un tad varēšu atbildēt arī uz tiem. Bet nu, tagad tikai pieminēšu tos būtiskākos jautājumus, ar kuriem runāsim. Darbības turpināšanas mandāts Šrilankā. Esam ļoti interesanti saņēmu pagarinājumu darbam pastāv cerības, ka varēs pieņemt rezolūciju, lai varētu pārbaudīt, cik tālu Šrilankas um, valdība ievēro ieteikumus. Nākošais jautājums - Malī, arī uh, ievērot pēdējo attīstību un pāris cita aspektu, bet, nu, pagaidām tie bija tie būtiskākie jautājumi. Un jūnijā visdrīzāk, ka mēs atkal diskutēsim par Baltkrieviju, Dienvidu Sunāju, er Eritreju, Kongo, Kambodžu. Arī šajās valstīs situācija ir ļoti sarežģīta, un par to mēs diskutēsim. Tagad par diskutējumajiem jautājumiem. No ES puses. Uh, centīsimies paņemt īpaš, eh, panākt īpašā uh, referenta posteņa atjaunošanu. Ceram, ka būs uh, kopējs ziņojums par bērniem. Un tāpat arī runāt par sievietēm, dzimu līdztiesību, vardarbību pret sievietēm. Par to diskutēsim cilvēktiesību padomā, tā būs viena no būtiskākajām tēmām tieši sieviešu situācija ir tas, kas īpaši mūs nodarbina. Mēs aktīvi ar šo jautājumu strādājam, izstrādājam stratēģiju, kas būtu iedarbīga. Un, protams, ceram, ka būs padomē pieņemt arī dokuments. Un tāpat uh, NVO piedalīšanās uh, ANO sēdēs, un dažkārt valsts vienkārši nevēlas. Uh, dzirdēt, ko NVO saka, un tad pret šīm organizācijām tiek vērstas dažādas represīvas pasākumu virknes. Bet nu, vairākās valstīs mēs redzam, ka pilsoniskā sabiedrība un NVO darbs tiek apgrūtināts. Citi jautājumi vairs par to nerunāšu, jo man liekas, ka esmu jau pārāk ilgi uzstājies, jo man liekas, ka Vēl būtiski jāpiemina, tas, tās ir reformas ANO cilvēktiesību sektorā. Tās ir sarunas, tās turpināsies Ņujorkā, tas ir tāds eh, diezgan garš process. Un šajos neatkarīgajos eh, uzraudzības eh, instrumentos ir liela izaicinājuma politiski, finansiāli un arī loģistiski uh, sistēmu, ko sasniedzām, to ir apstiprinājušas dažas valsts, bet ne visas. Un bez tam arī augstā uh, pārstāvja neatkarība, likuma kopums, uh, speciālistu neatkarība, cilvēku tiesību universālumu principu ievērošana. Mēs vēlamies uh, labi sagatavoties šīm diskusijām. Paldies! Thank you. Uh... Paldies, Toirman kungam! Paldies, ka jūs uh, mūs iepazīstinājāt ar lietu kārtību, un tagad es došu vārdu deputātiem vārdu jautājumu uzdošanai komentāriem. Dekaisers kundze lūdzu. Jūs uh, bieži vien uzdodat jautājumu par apvienoto nāciju cilvēktiesību jautājumiem. Lūdzu. Merci. Uh... Paldies. Paldies par visiem šiem skaidrojumiem. Jā, citās ir tāda, ka mēs zinām ANO nozīmīgumu šodien, un man liekas, ka jūs tādu ļoti nozīmīgu darbu veicat, un sniedzāt mums arī tādu aptverošu pārskatu Mēs ļoti bieži viesojamies tieši e, šajās konkrētajās e, notikuma vietās un starp e, institucionālām diskusijām par cilvēktiesībām un realitāti pasaulē dažkārt ir grava. Liela atšķirība. Es pieminēšu divus, trīs aspektus, lai mēs varētu redzēt, nu kā jūs varat reaģēt. Pirmā lieta bija tāda plaša iniciatīva, tā tika nesen aizsākta Šveicē, tās kā Sīrija. Kā arī aktīva darbība. Tā ir Šveica, Luksemburga, Lielbritānija, Ko, uh, Koreja. Nu, dažas valsts ir šādu iniciatīvu aizsākušas. Un es šeit neredzu es tādu o, būtisku lomu. Un tas man traucē pirmais jautājums. Jūs runājat par Sīriju un par nepieciešamību aktīvi rīcu, rīkoties, kādēļ mēs, kuriem ir tik ļoti daudz cilvēku tiesību dažādu institūciju, kādēļ mēs neesam uh, redzamāki šādā iniciatīvā. Jā, protams, ka es zinu, kādas ir uh, problēmas uh, drošības uh, padomu CPI jautājumu, bet tā ir uh, iniciatīva, kas ir uh, nozīmīga redzama, par to tiek runāts. Un man liekas, ka mēs uh, neesam pietiekami redzami, un tas traucē. Otrā lieta, ko gribu uzsvērt. Absolūti nepieciešams ir, lai. Uh, jautājums par cilvēktiesībām, ko skatām šeit, tiktu skatīts kā politikas prioritāte, bet nevis tā kā atsevišķa pol, uh, politika. Nu, nemaz nerunāju tikai par Sīriju, bet uh, es uh, redzu tos uh, uh triecienus, kāda ir iznāta. Es atvainojos tos, tos uh, uh līdzekļu īsinājumus, ko padomi ir veikusi un ko, kā mēs varam palīdzēt eh, bēgļiem no Sīrijas. Tā ir, tas ir cilvēktiesību jautājums, tas skar ne tikai padomu, tas skar cilvēktiesību jautājums, vai jūs tā ļoti cieši strādājat, ja jums ir, nu, teiksim, eh, iespēja eh, iespaidot padomas lēmums, jo, nu, atsaukšos vēl uz Lisabonas līmeņu, Lisabonas līguma implementēšanu. Un vēl viens punkts. Tas nav tieši saistīts ar cilvēktiesību padomu un tā sēde Ženēvā. Tas ir jautājums par valstīm, kurās ir tādi ilgtermiņa uh, pārkāpumi. Tas nav par Kongo, par Sīriju, par uh, spīdzināšanu. Uh, par tādiem smagiem jautājumiem, bet, nu, es atgriežos no Ēģiptes, tur bija trīs dienas, esmu norūpējusies par amputācijām, par kara, paragrāfiem, kas ir uh, par cilvēktiesībām konstitūcijā, par sieviešu tiesību uh, sašaurināšanu, par uh, visu apvainojumu uh, un zaimošanas uh, sodiem un uh, politiska brīva izteikšanās brīva. Kas tas tāds ir viss kopā? Uh, Un uh, nemaz nerunājot par uh, sieviešu izvarošanu un visu pārējo. Bet tās ir tādas nu, ļoti smagas, uh, smagi jautājumi, smagas liekas, un daudz nesmu izdzirdējusi. Kāda ir reakcija par šiem jautājumiem? Parlamentā nesen reakcija, reaģējam uz šiem jautājumiem, bet mums ir jābūt uzmanīgiem uz uh, uh, šīm, nu, tādām vieglām mm, vieglām, respektīvi tādām tendencēm, ka situācija mainās. Uz tam arī ir jā, jārēģē. Tātad, eh, nu, gribu teikt, ka mēs, protams, ļoti labi sadarbojamies, bet gribētu uzklausīt jūsu viedokli par maniem uzdotajiem jautājumiem. Paldies! Paldies! Kaisers kundzei! Vairāk jautājumus neredz, bet jums tika uzdot vairāk jautājumu, varbūt jūs varat atbildēt. Un runājot par dažādām prioritējamām jomām, Vēlētos vērst jūsu uzmanību uz to, ka gandrīz visas šīs prioritātes ir saistīts arī ar mūsējām, piemēram, par Mjanmu. Esam tikko lēmuši sagatavot pašiniciatīvas ziņojumu ar AFED un citām iesaistītajām komitejām, jo parlamentā šobrīd tiek runāts par tarifa un tirzniecības nolīgumiem ar Mjanmu. Rudenī Rohingas reģionā bija divi gadījumi, kas pievērs mūsu uzmani, uz, uzmanību. Un visticamākais, ka maijā parlamenta delegācija dosies uz Mjanmu. Jūs pieminējāt, ka jūs vēlētos sasniegt jaunu vienošanos, cita līmeņa vienošanos ar valdību, lai Rankūnā tiktu atklāts konkrēts centrs un darbs ar iesaistītajām pusēm turpinātos. Un tomēr šim darbam ir nepieciešams finansējums. Darbam tika atvēlēts 4 miljoni, kuri nebija novēlēti nekādai konkrētai tēmai. Un eh, vienmēr pienākumu kļūst vairāk, bet eh, šai jomai noteikti ir nepieciešams atbalsts. Es zinu, ka ap, an, ANO caur arī Eiropas Savienības pārstāvniecību palīdz Mjanmai, bet iespējams, ka dalība valsts arī vēlētos kaut ko vairāk darīt šajā jautājumā par Ziemeļkoreju. Pagājušajā gadā mēs organizējām uzklausīšanu, un situācija šajā valstī ir samērā šausminoša. Iespējams, ka parlaments disputēs, diskutēs par to, vai izveidot neatkarīgu izmeklēšanas komiteju, jo arī no apkārtējām Ziemeļkorejas kaimiņu valstīm ir interese kaut ko darīt, un ceru, ka ANO arī nāks klajā ar saviem instrumentiem. Mēs tātad organizēsim, ceram organizēt neatkarīgu izmeklēšanu. Par citiem tematiskiem jautājumiem šorīt jau lēmām, ka mūsu komiteja sagatavos pašiniciatīvas din ziņojumu par jaunajām ANO vadlīnijām reliģiskajām brīvībām. No tiesas ceram, ka vienošanās tiks panākta par reliģisko brīvību īpašā pārstāvi pilnvaru pagarināšanu. Iepriekšējā reizē, kad par to runājām, vairākas eh, dalību valsts uzskatīja, ka šī īpašā sūtņa mandāts nav adekvāts. Bet eh, ceram, ka šīs institūcijas saglabāšana nāks par labu arī mūsu darbam. Cilvēktiesību jautājums bieži tiek izskatīts šajā komitejā, bet eh, par šiem jautājumiem diskutē arī citas komitejas un ceru, ka ar Dienvidu Āfriku jums izdosies šo jautājumu atrasināt. Mums eh, varbūt nav kāds konkrēts priekšlikums reģionai, reģionam, tēmā vai valstī, ar ko mēs vēlētos jūs pamudināt strādāt Pagājušajā reizē mēs it kā mēģinājām vairāk uzmanību vērst uz Šrilanku. Ar Šrilanku e, spēcīgāk sadarbojas arī ASV, un tomēr neesmu dzirdējusi ne no vienas politiskās grupas, vai ir kāda konkrēta valsts, vēl bez tām, kuras jūs jau pieminējāt, kādas konkrētas valsts vai reģioni, kam būtu jāpievērš īpaša uzmanība. Un tomēr par šo tēmu mēs runāsim februārī. Vēlētos tikai vērst jūsu uzmanību, ka dodoties uz šo valsti, tur darbojās ārkārtīgi aktīvi arī ANO īpašais, īpašā sūtne. Un eh, dalību valstīm vajadzētu darīt zinām, kāds ir parlamenta viedoklis. Ir uh, Žēl, ka ir dalība, ka joprojām eksistē dalība valsts, kuras mazina Eiropas Savienības delegāciju Ņujorkā un Ženēvā darbību. Un eh, nav pieļaujama situācija, ka dalība valsts apgalvo, nē, tā nav mūsu grība. Ir tiešām žēl, ka dalība valsts tik daudz laika un spēku tērē cīņām savā starpā un nevis atbalsta padomas kopīgo nostāju. Un es tiešām ceru, ka Ženēvā Briseles pārstāvim būs dalībvalstu atbalsts. Otrā vakarā mums būs iespēja tikties ar tādiem vēstniekiem, kuru valsts mūs īpaši interesē. Esmu bijusi šādā tikšanās reizē tikai vienreiz, un ir ļoti patīkami redzēt, ka mūsu cilvēktiesību standarti tomēr atspoguļojas arī citu valstu uzskat, uzstādījumos. Bahreina, Etiopija, Arī šīm valstīm ir jāuzlabo sava cilvēku tiesību situācija. Veržē kundze, un pēc tam vārds jums. Es neesmu ieslēgus mikrofonu, atvainojiet. Atvainojos arī tulkiem. Es uh, negribu teikt visu, ko domāju par nekoherentu rīcību ES ārlietu politikā un cilvēktiesību jautājumās. Es domāju, ka diskusijas, kādas ir ANO bijušas, tas ir ļoti labs piemērs. Nu, uh, pietiek tikai paskatīties, ko saka un kā balsoja ES valsts. Daži ļoti nozīmīgi temati šobrīd. Un es uh, īpaši gribu pievērst jūs uzmanību Turciju un mieru procesam Turcijā. Esmu francūziete, Francijā ir bijušas šausmīgas slepkavības uh, saistītas ar šo jautājumu. Un es domāju, ka visi tie, kas ir. Uh, ir gribējuši aizstāvēt cilvēktiesības, visiem ir jāapvieno uh, spēku ārpus manipulācijām un ietekmes lai uh, virzītu situāciju uz priekšu. Ja eh, visi mēģinās eh, visus savus labākos spēkus apvienot ES un ANO, domāju, ka mēs varam palīdzēt Turcijai uh, virzīties par šo uh, ceļu 30 gadu kara un tūkstošiem, simtiem tūkstoši bojā gājušie. Pietiek, tas tiešām pietiek. Ko jūs darat um, Turcijas jautājumā un ir tīpaši jautājumā ar, par mazākumtautībām šajā valstī? Paldies, Veržā kundze, un vēl viens jautājums man ienāca prātā, varbūt tur man kungs jūs varētu īsi arī tam pievērsties, jo pagājušajā reizē, kad mums bija vairākas individuālas sanāksmes, bija arī sanāksme ar Izraels vēstnieku, kurš ļoti uh, sūdzējās, kā ES un cita attiecas pret viņu valsti. <clears throat> un tagad mēs vairs nesam eh, cilvēktiesību padomus locekļi, un tagad es nezinu, tas ir varbūt tikai baumu līmenī, bet esmu to dzirdējis, ka viņa arī saka, ka apsverot iespēju eh, nepieņemt eh, cilvēktiesību periodiskā pārskata rekomendāciju. Viņa būtu pirmā valsts, kas tā rīkotos. Es domāju, mums vajadzētu viņiem stingri norādīt, ka tas ir ne tikai ļoti slikti valstī un uh, E, tās pilsoņiem, bet arī e, signāls e, sistēmas sliktai funkcionēšanai. Paldies par šiem komentāriem un jautājumiem. Patiesībā es ne visiem no tiem esmu ideālais atbildētājs, bet centīšos vienalga to darīt. Tātad tika jautāts, kāda ir daži no Ženēvas diskusiju nozīmība un ko es dāru attiecībā uz atsevišķām valstīm. Uh, man jāsaka, ka esmu <clears throat> es darbu āno sekulistam vairākus gadus un kāds ir attīsties un es teiktu, ka ir panāks progress. Senāk tiešām neret bija tā, ka Ženēva ir tāda, tāda kā siltumnīca. Tas, kas tur notiek, ar ko, par ko tur runā, tas īsti nav saistīts ar mūsu vispārējo politiku. Un <coughs> Mēs savus mērķus Ženēvā nereti nesasniedzām, tur neguvām atbalstu, jo mēs nekad divpusēji šos jautājumus Ženēvā pārspriešamos ar valstīm nepārspriedām. Tātad, e, efektīvāk mēs būtu, ja mēs Ženēvā paceltos jautājumus arī virzīt savās divpusējās sanāksmēs, divpusējās cilvēktiesību dialogos un tam līdzīgi. Tad vēl arī bija atziņa, ka tas, kas, e, ko mēs darām tur, nav īsti saistīts ar mūsu vispārējo darbu. Un sacīšu tā, ka strateģiskā plānošana, tās uzdevums būtu strādāt ciešāk ar mūsu geogrāfiskiem kolēģiem, lai tas, ko darām Ženevā, konkrēto valsti būtu mūsu vispārējais stratēģijas daļa. Piemēram, tas, ko daram Ženēvā attiecībā uz Birmu un Jānmāri, cieši uh, saskaņots ar mūsu kojiem, kas ir iesaistīti ar mūsu uh, attiecībām ar šo valsti. Uh, un tā varētu arī sacīt par daudziem citiem jautājumiem. Tas, ko mēs darām attiecībā uz Sīriju cilvēktiesību padomē, protams, arī ir cieši saistīts ar mūsu vispārējo politiku šajā jautājumā. Jūs pieminējāt eh, Zvied, eh, Šveic vēstnieka vēstuli Ņujorkā 55 vai 56 valstu vārdā. Šī eh, vēstule tika parakstīta no žām atsevišķām mm, dalību valstīm, no 26 tātad to ir parakstījušas, un runājot par es kopumā, kad es vai padomu vai ārlietu ministri eh, runā par situāciju Sīrijā, protams, viņi eh, runā par politisko situāciju, bet arī eh, atbildības jautājumu un decembra sanāksmē arī e, tas tika uzsvērts padome, un es aicināju ANO cilvēcību padomu steidzam risināt Sīrijas situāciju, tā skaitā jautājumu par karnoziedzīgu nodošanu starptautiskajai krimināla tiesai. Tātad ES ir neapšaubam rīkosies šajā jautājumā. ES koordinācija drošības padomē ir savādāk nekā cilvēktiesība padomē, kā jūs labi saprotiet. Šis jautājums, protams, arī tiks pārspriests Ženēvā, un, protams, mēs cenšamies saistīt, ir vairāki pūliņi uh, šai virzienā, lai mūsu politiski kā darbība attiecībā uz Sīriju, cilvēktiesību jomā uh, mm, eh, būtu arī sasaistīta ar mūsu humanitāriem centieniem. Šeit tagad daudzās detaļās ieslīgt nevarēšu, bet cilvēku tiesību jomā var sasīt to, ka Eh, šī, šis atbalsts, ko Eiropas Savienības sniedz, ir arī ļoti pozitīvi novērtēts. Lohpīlērs kundze, jūs arī uh, runājat par finansējumu Birmai un Janmārai, un izaicinājums, ar ko mēs dažkārt saskarāmies, proti, ka uh, eh, cilvēkties augstā komisāra uh, um, uzdevuma loks paplašinās, un uh, budžets eh, eh, nepaplašinās attiecīgi, kaut gan tas ir eh, pagātnē palielinājis, tas ir zināms. DEFCO ģenerāla direktorāta kolēģi bija mūsu sanāksmē vakardien, arī viņi tikās ar cilvēktiesību augsto komisāru un sacīšu tikai, ka papildus šiem 4 miljoniem nenozīmēto nav līdzekļu, 4 līdz 5 miljonu papildus tagad ir atlicināti, lai izmeklēšanas komisija Sīrijā atbalstītu un cits konkrēts jautājums. Tādēļ var sacīt, ka mēs tiešām pieliekam puliņus, lai vajadzīgais atbalsts tiktu sniegts āno cilvēktiesību darbam, bet mēs apzināmies, ka ir zināms izaicinājums par uh, Ziemeļkoreja. Es domāju, ka uh, mēs piekrītam, ka īpašais ziņotājs ir darījis īpa, labu darbu, bet mums ir jāspēr eh, uh, nākamie soļi un ir jāizveido tātad šāda neatkarība komisija, tas varētu tiešām arī palīdzēt. Īpašais vēstnieks uh, par Eh, ticības brīvība, es domāju, viņš dara ļoti svarīgu darbu, un ziņojums nākamajā cilvēktiesību komitejā eh, būs vēsts uz reliģisko minoritāšu jautājumu, kas mums šķiet ļoti svarīgi. Ziņojums eh, ģenerāla asamblējā bija par ticības maiņas jautājumu kas mūsuprāt ir ļoti svarīgi. Tātad ticības brīvība iekļauj sevi arī tie, tiesības mainīt ticību, pievērsties citai ticībai. Uh, Un daudzās valstīs tas ļoti sensitīvs jautājums, taču mūsuprāt, tas ir absolūti nepieciešams uh, uh, komponents ticības brīvībai. Un tādēļ ļoti svarīgi, ka šis īpašais sūtnis ar savu ziņojumu, ar savu darbu dod pienesumu šajā debatē. Mēs to augsti vērtējām. Pēdējais. Veržākundze pieminēja Turciju. Eiropas Sanība nerunā par visiem jautājumiem āno līmenī, taču attiecībā uz Turciju e, Tātad attiecībā uz Turciju arī ir citi ceļi, ne tikai cilvēktiesību komiteja, bet ir, protams, periodiskās atskaits un ir citi cilvēktiesību mehānismi, lai risinātu problēmas Turcijā. Uh, Eh, mēs arī divpusēji sarunās ar Turciju to risinām. Pēdējais - Izrēla un eh, cilvēki, cilvēktiesību padomu. Izraela nekad nav bijusi dalība valsts tajā, bet viņi bijusi novērotāji, bet jums ir taisnība. Pagājušā gada aprīlī ap, Izraela nosūtīja vēstuli cilvēktiesību padomas priekšsēdim un cilvēktiesību padoms augstam komisāram, ka viņi vairs nepiedalīsies augstās e, e, cilvēktiesību padomas darbā un kļūda skaidrs, ka Izraela nepiedalīsies e, universālā periodiskā um, ziņojumā, kas tiek gaidīts nākamā nedēļa otrdien. Tas ir nožēlojami, mūsuprāt, bet jo tiešām visām ANO dalībvalstīm vajadzētu sadarboties ar eh, tās mehānismiem, dažādiem un institūcijām. To mēs esam skaidri arī pauduši. Mēs atzīstam, ka Izraela jūtas iestumta stūrī no cilvēktiesību padomas puses, kurai atsevišķi darbkārtība Izraels jautājumus un tā, tas mums ir viņam jāspriež. No otras puses, universālais periodiskais ziņojums tieši tam arī ir domāts, lai pret visām valstīm būtu vienāda attieksme, vai tā ir Izrēlā, ASV, Ķīna vai Francija. Iepšu visas valsts regulāri tiek eksaminētas šajā ziņojumā. Tādēļ mūsuprāt Izraels lēmums nepiedalīties um, universālā uh, ziņojumā būtu ļoti nepreiz solis, un tas, mūsuprāt, absolūti nav Izraels interesēs tā rīkoties. Kopš pagājušā gada vasaras ES ir vairāk kārt šo tēmu pacēlis ar Izraels varas iestādēm dažādos līmenīs. Un tagad arī notiek pūliņi Ženēvā, lai rastu risinājumu, kas saglabātu uh, periodiskā ziņojuma integritāti un Izraela atkal tajā piedalītos. Pozitīvs solis ir bijis tāds, ka Izraela jau ir lūgusi atlikt šo jautājumu. Līdz ar to mums ir cerības, ka varbūt Izraela gada gaitā tomēr varēs atkal tikt apskatīta, iekļauta universālā cilvēktiesība ziņojumā. Paldies, Tojerman kungs, savu laiku šī jautājuma apspriešanai esam izsmēluši, un mēs vērsīsimies atkal pie jums uh, jau drīzā nākotnē. Un tagad pēdējais darba kārtības punkts, Donska kungs. Eh, vēlējās, lai mēs pievēršam uzmanību atkal situācijai Kazahstānā. Eh, tas ir bijis mūsu komitejas darba kārtībā regulāri. Es redzu mūsu afet eh, referenti centrālazijas jautājumās Nīla Kīlsens kundzi, kas arī sako cilvēktiesību situācijas attīstībai. Tagad arī ir ārējās darbības dienesta pārstāvs, kas ir šeit no ārējās darbības dienesta. Gatavojot savus sanāksmes, mēs vienmēr patiesībā priecātos, ja varētu zināt vismaz dienu iepriekš, eh, kurš mūsu sanāksmē pārstāvēs ārējās darbības dienesta, es varētu jūs eh, pieklājīgi stādīt priekšā, eh, minot jūsu vārdu un darbības jomu. Tā kā varbūt arī vispirms dosim vārdu jums, lai jūs varētu mums sniegt aktuālu informāciju par situācijas attīstību Kazahstānā. Jo pagājušā gada novembrī, nē, saka priekšsēdētājs, labāk neatkārtošu, eh, bet ļaušu runāt jums pašai, lūdzu. Paldies! Es eh, strādāju Eiropas ārlietu dienesta Kazahstānas nodaļā un eh, situācija Kazahstānā kopš eh, pagājušās reizes, kad mēs tikāmies šajā komitejā, ir attīstījusies eh, tādā virzienā, ka tas izraisa mūsu bāžas. Jūnijā notika vairāk pret vairākiem, eh, pret vairākiem naftas iegūs vietās strādājošajiem tiesvedību un arī opozīcijas līderu tiesvedību. Un Šo tiesvedību vadīja ģenerāla prokuratūra. Viena no tiesvedībām pret Alga partiju, kas ir sava veida nevalstiskā organizācija, un e, tiesvedība notika arī pret vairākām avīzēm un interneta vietnēm. Un lēmums bija informācijas izplatīšanas aizliegums. Šāda notikuma attīstība lielā mērā mūs uztrauc, un novembra beigās augstā pārstāva viesojās reģionā, tiekoties arī ar vairākiem Vidusāzijas ministriem un tiekoties arī ar komisijas Vidusāzijas stratēģijas izstrādātājiem. Kā jau teicu, augstā pārstāva viesojās arī Afganistānā, tiekoties gan ar prezidentu Nazarbājevu, gan arī ar ārlietu ministru. Ikvienā tikšanās reizē augstā pārstāva runāja par Eiropas Savienības bažām cilvēktiesību pārkāpumu jautājumā. Runa gāja arī par Eiropas Savienības un Kazahstānas attiecībām, kurās, ja netiks sakārto cilvēktiesību jautājums, šajās attiecībās attīstības uz priekšu nebūs. Eiropas Savienības tirdzniecības attiec attiecības un sarunas par jaunu, ciešāku sadarbības un palīdzības nolīgumu nevarēs notikt, ja Kazahstāna turpinās pārkāpt demokrātiskus cilvēktiesību principus. Kā jau parlamenta deputāti būs dzirdējuši un vairākas reizes uzsvēruši, pēc tam, kad notika divu parlamentu tikšanās Astanā oktobrī un otrdien notikušajā AFED diskusijās par Vidusāziju. Mēs esam griezušies pie parlamenta, un parlaments arī 22. novembrī ir apstiprinājis rezolūciju. Kazahstāna ir ārkārtīgi svarīgs gan politiskā, gan enerģiskā zinā, ziņā, un Kazahstāna ir ļoti svarīgs spēlētājs šajā reģionā. Cilvēktiesība jautājums tomēr ir ārkārtīgi svarīgs mūsu attiecībām, un tieši tāpēc augstā pārstāve un Eiropas Savienības ārlietu dienests strādā šajā virzienā. Cilvēktiesību ievērošana ir svarīga pie tām ne tikai valdības rīcībā attiecībā pret opozīciju, bet arī jaunais pieņemtais likums par reliģiju un reliģiskajām minoritātēm. Šie jautājumi kļūst arvien aktuālāki mūsu divpusējās sarunās ar Kazahstānas, Kazahstānas partneriem. Paldies! Paldies, Deržas kundze, saka prieksēdētāji. Nebūs jau nekāda pretruna, ja jūs turpināsiet strādāt ar Kazahstānas iestādēm, jo Kazahstāna ir ārkārtīgi svarīgs stabilitātes nodrošinātājs šajā reģionā. Ja cilvēktiesība situācija pasliktināsies, piemēram, ja opozīcijas vadītājs tiešām nonāks cietumā uz septiņiem gadiem, tad eh, tiešām Jo vairāk jūs strādāsiet pie cilvēktiesību jautājumu sakārtošanas, jo vairāk tas stabilizēs situāciju reģionā. Mēs gatavojamies doties uz Ženēvu, un Kazahstāna ir tikusi ievēlēta ANO cilvēktiesību padomē. Visticamākais, ka mums izdosies Ženēvā tikties ar Kazahstānas pārstāvjiem un izteikt mūsu kritiku par notiekošo šajā valstī jo cilvēki jau neskatās uz vārdiem, mēs skatāmies uz darbiem. Un eh, valsts apgalvo, ka ar cilvēktiesībām tajā ir viss kārtībā, jo tikai šādā eh, aspektā var tikt ievēlēts drošības padomu. Es gribēju tikai uh, teikt, ka vairākas reizes esmu uzstājusies par cilvēktiesību situāciju Kazahstānā vairāk nekā gadu Vladimirs Kozlovs ir cietumā, viņš ir Algai partijas vadītājs. Cit, teiksim, organizācijas, kas ir bijušas novērotājs procesā, mm, runāja par to, ka nebija pietiekama pamatojuma, lai viņu notiesātu septiņiem gadiem cietumā. Jā, nu varbūt, ka tā ir Kazahijas valdības vēlme, un to tagad apstiprina represijas pret uh, medijiem, apklusināt kritiskās balses, ba kritiskās balses eh, pilsoniskā sabiedrībā, kas ir pamatot kritiskas. Tas, kas notiek Kazahstānā, ir pietiekami nopietni, un to nevar vienkārši, nu, tā kā Aštāns Klundis teica, jā, esmu nobežīsies, un uh, uh, tas man satrauc, tas uh, nav pietiekami, nu, nevar visu laiku būt uh, situācija, kā esmu norūpējies, neko nedarīt. Es domāju, ka nu, kaut kādā noteiktā brīdī jāuzdod jautājums par vienošanos, par kur tagad uh, diskutē ar, tas ir jaunais uh, sadarbības partnerāts uh, līgums, par ko tiek vests sarunas astanā, nu nevar turpināt, kā līdz šim parlaments ir pieņēmis uh, ziņojumu par Centrālāzijas stratēģiju. Tās ietver arī Kazahstānu. Un šajā ziņojumā tiek runāts par to, ka drošības jautājums, šis drošības jautājums ir sasīts arī ar iedzīvotāju drošību, un iedzīvotāju drošība ir uh, minoritāšu un viss cits sabiedrības tiesību ievērošana. Es neesmu apmierināta uh, nemaz par to, kā lietas atrisinās ES, un ar, uh, ar reakciju arī Un jāsaka, kad kādu uh, uh, uzklausa uh, parlamentā Kozlova kungu uh, opozīcijas pārstāvi, ka viņi pēc tam arestē un uh, liek cietumā, tas ir kaut kas ļoti nu, nu, saržģīts un nozīmīgs arī šeit parlamentā. Ir uh, jāstrādā aktīvi ar šo jautājumu un kā uh, kādā citā zālē teica uh, mūsu sēdes laikā. Uh, Nu, kad kāda valsts ir bagāta, tā ir Kazahstāna, kas ir bagāta resursiem, un tas ir iemesls, kādēļ Eiropa attīst tirdzniecības attiecības ar šo valsti. Tā arī jābūt bagātai tādā izpratnē, ka jārespektē demokrātija, cilvēktiesības. Nu, nav nekādas atvainošanās to neievērot. Un uh, Kazahstānas varas iestādes neizrāda nekādas morāls, jo viņiem ir iespēja to darīt. Viņi var respektēt presi un arotbiedrības, jo drāmas un arī tās nonāvēšanas, kādas bija, tās ir saistītas ar arotbiedrības kustību. Tie bija strādājošie, kas streikoja, bija mirušie, bojāgājušie, spīdzināšana, mešana cietumos, un tas ir absolūti nepieņemami. Thank you. Thank you. Paldies. Paldies, Kila Nilsons kundzē. Jūs eh, ļoti labi pieminējāt to, ka ārlietu dienestam ir jāturpina strādāt. Pie tam eh, izteiktā kritika jau nebija vairāk vērsta uz to, ka uh, jūs nevarat aizstāvēt konkrētus cilvēkus, bet eh, Strasbūrā plenārsēdē izskanēja kritika tiešām par to, ka Aštons kundzei nevajadzētu runāt tikai un vienīgi ar universitātes studentiem, bet eh, vajadzētu par situāciju runāt publiski, atklāti un striktos vārdos. Arī Vācijā mums vienmēr ir jārunā par to, kā cilvēktiesības tiek pārkāptas Vidusāzijā, jo <clears throat> Kazahstāna, kurā ir daudz dabas resursu, arī Kirgistāna, Afganistānas geogrāfisko interešu, de, arī Kirgistāna savas geogrāfiskās, eh, savu geogrāfiskā stāvokļa dēļ ir ļoti interesanta mums, bet mums ir jāiestājas par, par eh, cilvēktiesībām. Uh, Es runāšu ļoti īsi. Vēlējos tikai pateikt, ka augstā pārstāva vienmēr ir publiski uzstājoties pieminējusi cilvēktiesību situāciju Vidusāzijā. Un eh, kopš janvāra notikumiem 11. gadā augstā pārstāve vienmēr runā par šiem jautājumiem. Un eh, Kozlovkunga gadījumā mēs cieši sekojām līdz tiesvedībai un arī parlaments vairākās uh, publiskās uzklausīšanās ir runājis par šās tiesvedības pārkāpumiem. Pie tam eh, Aštons kundze publiski ir pateikusi, ka šī tiesvedība ir bijusi politisks pasūtījums, tā kā nav tā, ka augstā pārstāve nerunā par šiem jautājumiem, gan privātā kārtā, gan arī publiski augstā pārstāva vienmēr iestājas par šiem jautājumiem. Un divas rezolūcijas, kuras parlaments ir pieņēmis pagājušajā gadā, martā un novembrī, arī atspoguļo jūsu un šīs komitejas centienus runāt par šiem jautājumiem publiski. Ārējais dienests ļoti augstu novērtē to, ka parlaments iestājas par cilvēktiesību sakārtošanu, un mēs esam priecīgi sadarboties ar Eiropas parlamentu par šiem jautājumiem. Prieksēdētāji, paldies! Paldies visiem! Mēs esam pabeiguši mūsu publisko uzklausīšanu un tiekamies 20. un 21. februārī. Paldies! Un nākamais darba kārtības punkts ir. Eiropas Savienības un Āfrikas Savienības dialoga konference bet, eh, par, par šiem jautājumiem, bet tie, kuri nepiedalās šajā viedokļa apmaiņā, lūdzu atstājiet šo telpu.